Par šodienu es neesmu saņēmis nekādas eh, grozījuma pieprasījumus, arī ne attiecībā uz rītdienas darba kārtību. Savukārt trešdienai ECR grupa ir aicinājusi padomes un komisijas eh, paziņojumu par 50. Eh, panta ir iedarbināšanu iekļaut uh, rīta darba sanāksmes kārtībā. Tagad vārds Lonas kungam. Liels paldies, uh, priekšsādātāji! Visbūtiskākās uh, sarunas, kuras es jebkad ir risinājusi savas pastāvēšanas vēsturē, mums stāv priekšā un ir nepieciešams uh, stiprināt komisijas un padomis nostāju šajās sarunās. Pagājušajā nedēļā Fērhofstāda kungs tika iecelts par sarunu vadītāju no parlamenta puses. Es saprotu, ka tas ir noticis ar priekšstādātāju konferences mandātu, bet eh, parlaments par to nav spriedis, un tad nav jābrīnās, ka tiek runāts par demokrātijas deficītu. Uh, Li... Es uh, gribētu zināt, vai tiešām, būdams liberāļu vadītājs, uh, viņš nevarēja parunāt ar parlamentu. Liels paldies! Kurš uh, gribētu izteikties par šo ierosinājumu? Kurš atbalsta šo ierosinājumu? Launesa kungs, lūdzu, Natis kungs. priekšsādātāji, mēs gribētu atbalstīt ECR ierosinājumu, un es nevaru noticēt, ka priekšsādātāja konference ir uh, izvēlējusi Ferhofstadu kungu par sarunu vadītāju parlamenta vārdā par Brexit. Es esmu strādājis šajā parlamentā sešus gadus esmu dzirdējis, e, kā viņš e, lamājas par apvienoto karalisti, un man ir jāteic, ka viņš nav nekāds apvienotās karalistes draugs. Mums ir jābūt mierīgiem, pārliecinātiem, jānodrošina, ka mēs panākam vislabākos e, sarunu rezultātus, bet uh, Ferhofstada kungs nav labs nedz autoražotājiem apvienotajā karalistē, nedz nevienam citam, tāpēc es aicinātu jūs izvēlēties neitrālāku kandidātu. Šis eh, priekšlikums saukās, saucās uh, gatavošanās uh, sārunām, kad uh, 50. pants uh, ir iedarbināts, un, uh, diemžēl, pagaidām tas vēl nav izdarīts. Es nezinu, kā jūs uh, klasificējat šo ierosinājumu, bet uh, pret šo ierosinājumu gribētu izteikties Gonzāles Iponsa kungs, lūdzu. Señor presidente, en primer lugar no entiendo si el debate sobre. Lielas paldies, priekšētājs īsti nesaprot, kāpēc ir nepieciešams šīs debats par 50. pantu piemērošanu, un mēs pieprasām debats par šo pantu, lai gan pagaidām vēl neviens nav lūdzis iedarbināt šo pantu. Tātad, gal galā tas viss noved pie nevēlam rezultātu, un nav nekādas jēgas. Uh, tādējādi rīkoties, ja tagad Lielbritānijas valdība vēl nav sapratusi, vai tiks izmantot šis 50. pāns, tam tiks atvēlēts pienācīgs laiks, un šobrīd mēs vēl nevaram iedarbināt šo pāntu divu dienu laikā. Tātad organizēt šīs debatas. Un tālāk man šķiet nepareizi, ka šādu jautājumu mēs cenšamies atrasināt eh, bez parlamentārām debatēm divu dienu laikā. Es domāju, ka tas nav saskaņā ar tām problēmām, ar kurām eh, saskars Eiropas Savienība. Es domāju, ka mums ir pienācīga procedūra un tā attiecīgi ir jāievēro. Tāpēc es domāju, ka mums būtu labāk jāorganizē savs darbs. Ja jūs vēlaties, lai parlaments debatē par 50. pantu, tad vispirms ir jāsagaida, lai kāds atsauktos uz šo pantu un iedarbinātu eh, šo procedūru. Uh, un vēl ir paredzēts uzklausīt arī Lielbritānijas eh, komisāru. Tātad vai nu viens vai otrs. Paldies! Über den Antrag ist die namentliche Abstimmung erbeten worden. Ich Par šo grozījumu priekšlikumu balsosim personāla balsojumā, tāpēc es aicinu jūs ievietot uh, balsošanas mašīnās savas elektroniskās kārtītes. Elektroniskais balsojums ir sācies haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Priekšlikums ir noraidīts. Un eh, tāpat eh, S un D dar, politiskā grupa ir aicinājusi iekļaut eh, darba kārtībā punktu par nepieciešamību veikt Eiropas reindustrializāciju, ņemot vērā nesenos Caterpillar un Alstom gadījumus. Un tad uh, š, šī diskusija būtu jāpaveic, uh, jāsagatavo rezolūcija, par kur nobalsotu 1. oktobrī. Pitēlas kungs. Mēs esam ļoti satraukti. Esam ļoti satraukti par šausminošajām sekām uh, nodarbinātības jomā. Uh, Eh, kas izriet no Katēla, Pilāra un Alstom eh, situācijām, gan Beļģijā, gan Francijā. Tūkstošiem cilvēku zaudēs darba vietas. Mums ir jārunā par to. Mums ir jādiskutē par šiem jautājumiem eh, diskusijā, kur mēs runāsim par industrijas krīzi Eiropā, kā arī par politikām, kādas ir jāizteno Eiropas Savienībā, lai varētu cīnīties pret tik šausminošām sekām, ko tas rada. Kolīga Štās. Par šo grozījumu gribētu izteikties Stāsa kungs. Liels paldies priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Es uzskatu, ka S un D grupas priekšlikums ir pilnīgi pamatots, ņemot vērā to, kas ir noticis pēdējo nedēļu laikā Valonijā, citās vietās. Uh, Mēs redzam, ka pieaug eh, bezdarbs, eh, tiek eh, likvidēts tūkstošiem darba vietu, un tas nozīmē vēl papildus zaudētas tūkstošas darba vietas arī mm, piegādātāju rindās. Un Caterpillar, protams, formāli gūst peļņu, izmaksā aizvien lielākas dividendes akcionāriem Savukārt eh, darba ņēmēji faktiski ir nonākuši ķīlnieku lomā, un tāpēc eh, viņi ir pelnījuši mūsu atbalstu. Pret šo priekšlikumu gribētu izteikties Kāzes kungs. Paldies, priekšsādātāji! Šī ir ārkārtīgi neveiksmīga situācija. Mēs piekrītam, ka diskusija ir nepieciešama, bet uh, var būt tad, kad mūsu rīcībā būs visa informācija, jo šobrīd eh, visas nepieciešamās informācijas mūsu rīcībā nav, un tāpēc eh, par to arī nevajadzētu pieņemt nekādas lēmumus. Mums ir metodes, kuras mēs eh, esam pagātnē izmantojuši. Mm, piemēram, Caterpillar varētu saņemt atbalstu no EGF fonda Un uh, mēs esam pret šādu rezolūciju, kaut arī diskusiju atbalstam. Mm, es izteikšos, uh, došu vārdu Marijas kungam, jūs esat pieteicies runāt par reglamentu. Jā, priekšsādātāji, es vienkārši gribēju teikt, ka iepriekšējā balsojumā par ECR punktu es balsoju, tomēr uh, uh, mana kartīte nedarbojās. Lūdzu, ņemiet to vērā. Mana balss uh, par netika pieskaitīta. Lūdzu, to piefiksējiet. Liels paldies, ierakstīsim to protokolā. Un pēc tam palūksim tehniķus uh, paraudzīties, kas ir noticis ar balsošanas ierīci. Bet tagad nobalsosim par uh, Caterpillara punktu. Wenn ich noch unterbreche, Es atvainojos, ka jūs pārtraucu. Mums uh, bija lūgums par rezolūciju un par diskusiju nobalsot atsevišķi. Mēs esam pret rezolūciju, bet par diskusiju. Labi, tad uh, vēlreiz nobalsosim no jauna. Pirmkārt, uh, Pitēlis kunga priekšlikums bija šāds. Diskusija tagad, rezolūcija oktobra sanāksmē. Kurš ir par šādu priekšlikumu? Es dagegen. Kurš ir pret? Kurš atturas? Šķiet, ka vajadzēs. Eröffnen die elektronische Überprüfung. Für den Antrag. Sākam balsot elektroniski par Pitēlas kunga priekš, uh, priekšlikumu diskusijas tagad, rezolūcija oktobrī. Vai visi ir nobalsojuši? Balso, beidzam balsot. Der Antrag ist angenommen. Priekšlikums ir pieņemts. Tādējādi plenāra sesija tiek pagarināta līdz pusnaktī. Dāmas un kungi, mēs tikām informēti, ka padome šajā mm, plenāra sesijā nevar garantēt uh, klātbūtni trešdienas pēcpusdienā. Un ņemot vērā, cik uh, katrā valdībā ir ministru un uh, valsts sekretāru, būtu taču iespējams, ka vismaz viens uh, pārstāvis no valdības šeit varētu būt klāt. Die GUE frakcija beantragt. GUE politiskā grupa ir prasījusi ceturtdienu skatīt nodarbinātības komitejas mutisko jautājumu par minimālā ieņēmuma schēmām ES un pārcelt to uz uh, rītu no pēcpusdienas. Un um, šī jautājuma vietā skatīt uh, kultūras jautājumu, jau, kultūras lietu komitejas uh, jautājumu par uh, Uh, sarunātām spēlēm. Lopesa kungs, lūdzu. Prezident, uh, te... Paldies, priekšsēdētāji. Ceturtdien notiks nozīmīgas debatas par diviem komisijas uh, dokumentiem, kas veltīti nodarbināt, uh, tātad diviem nodarbinātības komitejas dokumentiem. Šobrīd, kad ir tik daudz nabadzīgo un tik daudz bezdarbnieku Eiropas Savienībā, ir grūti saprast, ka mēs tagad nodalām eh, no šīm debatēm eh, mutisko jautājumu, tāpēc mēs vēlētos, lai abi dokumenti tiktu skatīti vienlaikus, tātad no rīta, lai mēs varētu runāt par šiem abiem jautājumiem. Paldies! Tagad vārds Skiljautis kungam. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Šis ir, protams, ļoti nopietns jautājums. Un mēs tam pievēršam īpašu uzmanību šā brīža Eiropā, kad tik daudz saskars ar krīzi, sakām, tik daudz strādājošie eh, dzīvo tik grūtos apstākļos. Es domāju, ka mums ir jāgarantē, lai mēs eh, nodrošināt pēc iespējas lielāku klātbūtni, kad tiks organizēts šīs debats. Paldies tagad vārds Kāzas kungam. Paldies priekšsēdētāji, es saprotu, ka šis ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, taču mums ir eh, daudz citu, daudz nozīmīgāk ziņojumi, kas ir paredzēti rīta darba kārtībā. Tāpēc mēs neuzskatām, ka mēs drīkstam svītrot jautājumus no rīta debatēm. Es domāju, ka būs pietiekami daudz deputātu, kas būs klāt arī pēcpusdienā. Nevajadzētu aizmirst, ka ceturtdien pēcpusdienā mums būtu jābūt šeit parlamentā un jā, jāstrādā. Vai mēs tagad varētu nobalsot par Lopes kunga eh, priekšlikumu, paceļot rokas, kas pret, kas atturās? Labi, tad pārbaudīsim elektroniski. Balsojam elektroniski. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Priekšlikums pieņemts. Tad, tad ceturtdien sāksim plenāru sesiju pulksten astoņos. Un attiecīgi grozīsim darbu kārtību tā, lai eh, šīs debates notikt šeit pulksten astoņos, un kultūras komitejas mutiskais jautājums tiks iekļauts pēcpusdienas darba kārtībā. Vairāk priekšlikumu par darba kārtības grozīšanu nav. Obermaier kungs. Jā, prezident. Ich möchte heute auf einen. Paldies, priekšsēdētāji. Es norādīt uz ļoti nozīmīgu uh, dienu Eiropas vēsturē, Eiropas kristīgās solidaritātes dienu. Pirms 333 gadiem uh, tika apturēts uh, Turcijas karaspēks pie Vīnes un uh, paglābta Eiropa no islāma okupācijas. Uh, Un mm, es domāju, ka tie, kas dzīvo Austram Eiropā un Balkānu reģionā, to var novērtēt. Un es eh, gribēju aizstāvēt eh, drosmīgos, mm, pat teikt lielu paldies drosmīgiem vīnes aizstāvjiem. Ich weiß zwar nicht, was das mit der Tagesordnung zu tun hat. Es gan nezinu, kāds tam sakars ar darba kārtību, bet <clears throat> Bet jūs eh, vienmēr tik labi iepazīstaties ar eh, darbu kārtību, un tagad propagandisku iemeslu dēļ jūs esat ļaunprātīgi izmantojuši šo situāciju. Wir kommen jetzt zur Aussprache. Un tagad sāksim izskatīt Langenkunga ziņojumu virzību uz jaunu enerģijas tirgus modeli. Vārds uh,